Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Godātie kolēģi, pulkstens ir deviņi, līdz ar to mēs sākam sanāksmi Startautiskās tirniecības komitejā. Jums ir arī darba kārtība pieejama. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Lūdzu, vai ir kādas vēlmes kaut ko grozīt? Ja nav, Tad darba kārtība ir pieņemta. Nākamais, otrais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika 24. septembrī un 7. oktobrī. Parasti mēs darām tā, ka ja līdz šīs sanāksmes beigām nav nekādu grozījumu priekšlikumu, tad protokols arī tiek pieņemts. Nākamais punkts, trešais - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Šodien uh, mūs varēs klausīties uh, internetā tiešsaistē, tā ka lūdzu paturiet prātā mūsu filmē. Tad jūs esat saņēmuši korespondences sarakstu, ja jūs vēlaties iepazīties ar kādām no šīm vēstulēm, sekretariāts jums došo iespēju, tad runājot par saturu, par tirniecības nolīgumu ar Singapūru. Šobrīd ne tikai preču tirzniecība un pakalpojumu tirzniecība jau ir pabeigta, bet arī sadaļa par investīcijām ir noslēgta. Tā kā arī par to mēs varēsim, varēsim to vērtēt un pieņemt lēmumu. Komisija tagad ir nolēmusi uh, apspriest vai piedāvāt šo nolīgumu Eiropas kopienu tiesai izskatīšanai, lai tā pasaka, kad nolīgums ir Eiropas Savienības nolīgums vai tāds jaukta tipa nolīgums. Tas šis šo jautājumu komisija vēlas noskaidrot, kādi kriteriji ir jāpiemēro, lai nolīgums būtu jaukta tipa par Pasaules tirniecības organizāciju. Nekā tāda īpaša nav. 21. oktobrī mēs, mums būtu, varē, mēs varējām panākt progresu ģen, ģenerālajā asamblējā, bet, diemžēl, tas neizdevās. Uh, Tā ka tur pagaidām nekas nav mainījies šajā situācijā ar Pasaules tirniecības organizāciju. Jūnijā vēlreiz tiks pārstrādāts Aid for Twait iniciatīvas. Tas mazliet varbūt iekustinās lietas Pasaules tirniecības organizācijām. ar Brazīliju notiek pārunas par jauno nodokļu sistēmu, kas ir diskriminējoša Eiropas ražotājiem viennozīmīgi. Un 18. novembrī par to arī runās Pasaules tirniecības organizācijām par Kazahstānu. 9. oktobrī prezidents Barozu un Kazahstānas prezidents Nazarbājevs nāca klajā ar ieceri par vienošanos, par tādu nolīgumu, cik tālu viņi ir tikuši. Ar to mēs arī savukārt nodarbosimies. Tas ir saistīts arī ar Kazahstānas vēlēšanos iestāties pasaules tirgniecības organizācijā. Un runājot par Āfriku, Rietum Āfriku un Sadak, mums jau ir bijusi iespēja vienoties par ēpas. E un tagad ir Šajā kontekstā arī iesaistījusies Kenija un saskaņā ar mūsu noteikumiem Kenija būtu zaudējusi tirniecības preferences, ja tā nebūtu mierā ar šiem EPA. Es domāju, ka līdzīgi būs arī diskusijās ar Filipīnām. Proti, vai pagarināt preferenču sistēmas pielietošanu vai nē. Filipīnas es kļūdījos, saka runātājs. Runa ir par pagarināšanu tirzniecības līgumam. Es runāju par, domāju, protams, Ekvadoru sakrunātājs. Nākamais Kari fórums un pēc pieciem gadiem tas tiek, tā teikt, atjaunots un pārstrādāts, un pirmās diskusijas notiks pamatojoties uz pētījumu, 6. novembrī. Runājot par Ķīnu. Um, pārunas ar Ķīnu par telekomunikācijām ir um, noslēgušās tā sekmīgi, miermīlīgi un kopīgs paziņojums Kopīgā paziņojumā no Eiropas Savienības un Ķīnas ir sacīts, ka turpmāk nekāda diskriminācija publiskajos konkursos saistībā ar Eiropas uzņēmumiem nebūs, un tāpat arī ir paredzēts veikt inovācijas. Nākamajā sanāksmē Mēs pievērsīsimies arī tekstila izstrādājumu ražošanai Bangladešā un arī jautājumam, kas saistās ar šo ugunsgrēku, kur rezultātā sabruka fabrika. Un runāsim arī par um, auditoru tiesas lēmumiem šajā sakarā. Nākamais komitejas sanāksmju kalendārs 2015. gadam pēc ilgām pārunām ar citām komitejām un iespējām izmantot zāles un tulkojumus. Koordinātori tomēr ir spējuši vienoties un plāns ir gatavs. Lūdzu, pēc iespējas apmeklējiet šīs sēdes. Piektais punkts. Es 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas komisija. Un Ir arī izstrādāts ziņojums. At revīzijas palāta ir izstrādājusi atzinumu, un es priecājos tagad dot vārdu Raimeram Bēgiem, kurš mūs iepazīstinās ar šo. Paldies! Es īpaši nepakavēšos. Šeit tiešām budžeta kontrolas komiteja vienlaikus, tā ir vadošā komiteja, arī vienlaikus nodarbojas ar revīzijas palātas atzinumu. Gribu runāt par diviem punktiem. Pirmais revīzijas palāta ir izstrādājusi arī atsevišķu ziņojumu par tirniecības preferenču nolīgumu, un jautājums ir, vai šeit viss tiek pārvaldīts kārtīgi un liederīgi un iespējams, ka arī mūsu atzinumā vajadzētu šo jautājumu izskatīt. Un tad ir tiešām virkne punktu vai jautājumu, ko revīzijas palāta ir izklāstījusi. Tā ir skatījusies, kāds ir ekonomiskais efekts šiem nolīgumiem un cik lielā mērā veiktā kontrola tiešām ir efektīva lai redzētu, vai preferenču tarifi netiek izmantoti ļaunprātīgi un nerada zaudējumus vai nevarētu radīt zaudējumus Eiropas budžetam. Revīzijas palāta ir atklājusi, ka komisija nav pilnībā novērtējusi ekonomisko efektu šiem noliegumiem. No otras puses ir uzlabots novērte, iz, ietekmes novērtējums un analīzes kvalitāte ir attīstās pozitīvi, bet uh, iespējas uzlabojumiem ir formulēts joprojām ir ļoti lielas. Revīzijas palāta ir konstatējusi trūkumus uh, muitas kontrolē dalībvalstīs, un tā pašā laikā ir trūkumi arī tajā, kā komisija veic savu uzdevumu, savu kontrolas uzdevumu dalībvalstīs. Un līdz ar to revīzijas palāta piedāvā dažādus vērtējumus, un 3. un 4. decembrī tiks piedāvāts uh, projekta, atzinuma projekts, un mēs ar komisiju arī varēsim diskutēt. Uh, revīzijas palāta pieprasa tādu lielāku, kategoriskāku ietekmes novērtējumu un jāraugās, vai tiešām politiskie un ekonomiskie mērķi tiek sasniegt, izmantojot šos tirdzniecības preferenču nolīgumus, un cik lielā mērā šie nolīgumi uh, tiešām uzlabo situāciju dažādos sektoros. Tas attiecas arī uz ieņēmumiem, kādi rodas Eiropas Savienības budžetā. Tāpat revīzijas palāta piedāvā izveidot riska profilus šiem nolīgumiem, lai dalībvalstis var izmantot tādu kopīgu sistēmu vai kritēriju kopumu no dalībvalstīm tiek piedāvāts prasīt uzlabot riska menedžmenta, riska pārvaldības sistēmas, un, manuprāt, kopumā šis atzinums aicina komisiju atbildēt uz daudziem jautājumiem, ko uzdos budžeta kontrolas komiteja, un arī mēs ar tiem nodarbosimies un cik man zināms, mums būs iespēja decembrī arī tikties ar atbildīgo personu no revīzijas palātas. Otrs punkts, kas arī ir nozīmīgs, arī budžeta procedūras kontekstā, un par to arī bija runa, biznesa centri Ķīnā, Taizemē un Indijā Jūs zināt, ka līdzīgas iniciatīvas ir citās Dienvidu Austrumāzijas valstīs un Latīņa Amerikas valstīs. Un šeit ir būtiski paturēt prātā, ka mums ar komisiju jāturpina pārunas, ka mums kā komitejai ir jāspēj neatkarīgi novērtēt šo ne neatkarīgo biznesa centru darbību. Un tas ir arī priekšnoteikums lai citas iniciatīvas tiktu īstenotas tikai pēc attiecīgā novērtējuma paziņojuma izstrādes. Un tad mums par komisiju mums ir jāvienojas, kad šāds eh, vērtēšanas ziņojums varētu būt gatavs, lai to varētu arī ie, iekļaut šajā diskusijā par budžeta izpildi. Un tas būtu šobrīd viss, labprāt, uzklausīšu kolēģus komitejā. Uh, manuprāt, balsojums būs 21. un 22. janvārī. Paldies! No politiskajām grupām, no ēnu referentiem neko vēl neesmu saņēmis. Vai sociāldemokrāti lūdzu? Nē, EKR. Neredzu vispār nevienu. Alde. Neredzu. Goe. Helmuts. Paldies, Bernt. Mēs sekosim uh, referenta ieteikumiem un esam vienisprātis principā. Zaļie, arī zaļos neredzu. Un EFDD arī runāt nepiesakās. tiešām nākamajā sanāksmē mēs tiksimies ar revīzijas palātas pārstāvi un vienu no punktiem tiešām mēs skatīsim padziļināti, tas mūs skar tiešā veidā, proti kā novērtēt tirniecības preferences, tagad vārds komisijai Fankēkas kungam. Uh, thank you much, uh, Chairman. Paldies priekšsādātāji. Paldies arī referentam. Paldies par jūsu stāstījumu. Runājot par īpašo ziņojumu, es saprotu, ka diskusijas notiks novembra sākumā, un uh, mēs Es atvainojos decembra sākumā, saka runātājs, un mēs uh, būsim gatavi piedalīties, dot savu ieguldījumu. Tomēr ir divi jautājumi, ko ir minējis referents. Un tie ir komentāri, ko tiesa ir izteikusi par to, kā mēs veicām, kā līdz šim esam veikuši ietekmes novērtējums. Un, principā, mēs piekrītam tiesai, mēs domājam, kā tik tiešām ir iespējas uzlabot darbību, un mēs esam gatavi to darīt atbilstoši rekomendācijām, kuras ir iekļautas tiesas ziņojumā. Tālāk par riska profīliem. Es saprotu, ka ir notikusi izvērtēšana, lai izanalizētu, kāda veida riska profila un kur. Un jāsaka, pirmie riska profili jau ir īstenoti. Runājot par biznesa centriem. Pirmkārt, mēs pozitīvi vērtējam labo sadarbību, kur jau šobrīd pastāv darba līmenī. Uh, starp parlamentu un dažādā, dažādiem komisijas dienestiem. Un jāparaugās, kā šīs diskusijas tālāk virzīt. To mēs arī darīsim. Par uh, trīs biznesa centriem - Ķīna, Indija, Taizēm. Es domāju, ka ļoti svarīgi uzsvērt, kā ir bijusi uh, pārvirze, kas notika tad, kad tika izveidotas jaunas Eiropas Savienības biznesa atbalsta struktūras, lai atbalstītu uh, Uh, esošās uh, paneiropas struktūras, visai Eiropas struktūras. Ir atkal notikušas novērtēšanas, un, cik es saprotu, cik es zinu, informācija ir sniegta parlamentam, nu vismaz attiecīgiem parlamenta dienestiem, un, protams, mēs esam apņēmības pilni turpināt arī šo darbu nākotnē. Paldies! Dankeschön, Herr Böge. Wollen Sie noch darauf? Paldies, Böges kungs. Vai jūs gribat vēl atbildēt uz šo jautājumu? Nē, laikam nē. Nu tad laika ietvers. Tātad par uh, Bēgas kunga ziņojumu projektu mēs diskutēsim 3. un 4. decembrī sēdē. 11. ir termiņš uh, iesniegšanai un 21. un 22. janvārī balsojums, kā Bēgas kungs jau norādīja. Paldies, tagad turpināsim. Sastais punkts. Šeit runa iet par uh, autonomām tirdzniecības preferencēm attiecībā uz Moldovas republiku. Citu diskusiju kontekstā mēs esam jau šai tēmai pieskārušies. Hoizerkungs, Maizakungs ir uh, referents, uh, viņš ir pastāvīgais referents Moldāvijas, Moldovas uh, jautājumā. Tagad dod viņam vārdu, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos pavisam tādā īsā, sintētiskā veidā pastāstīt, par ko šobrīd ir runa. Tā tad mēs runājam par komisijas priekšlikumu grozīt autonomo tirdzniecības preferenču režīmu, kas ir pastāvējis ar Moldovu kopš 2005. gada. Tas ir tāds neliels grozījums par trīs tarifu pozīcijām kuras tāpat laikā var izrādīties ļoti būtisks Moldovas ekonomikai, kā jūs eh, zinat. Eh, tā ir ekonomikas lielā mērā balstās uz lauksaimniecību. Konteksts, eh, protams, jums visiem ir zināms, Krievijas embargo attiecībā uz Moldovas lauksaimniecības produktiem 21. jūlijā tas tika noteikts. Mēs paši arī ciešam, tātad mūsu lauksaimniecības produkts cieš no Krievijas embargo. Uh, Te ir runa par āboliem 40 tūkstošu tonu, 20 tūkstošu tonnas vīnogas un plūmes. Relatīvā izteiksmē, salīdzinot ar Eiropas Savienības produkciju, tie tiešām ir ļoti neliela daudzumi ābolu teikju ir 0,5%, no Eiropas Savienības ražošanas 0,6% eh, vīnogs un plīms, plūms 0,7% tātad no Eiropas Savienības kopējā. Tagad, nu, principā mēs runājam par tādiem simboliskiem daudzumiem. Tomēr Moldovas uh, augļkopības sektoram, kurā strādā 250 tūkstoši cilvēku, uh, kuri galvenokārt strādā ļoti mazās lauksaimniecībās, uh, tās ir uh, būtiskas summas un būtiski apjomi, un tur jautājums ir principā par viņu ekonomisko izdzīvošanu. Runājot par riskiem Eiropas Savienības tirgiem, nu tie ir ļoti, ļoti minimāli vairāk iemeslu pēc. Gan uh, kultūra, uh, tātad gan kultūras apsvērumu un citādi apsvērumu pēc. Uh, Iespējams, ka eksports varētu notikt uz uh, Rumānijas tirgu, ābola varbūt varētu radīt nu, kaut kādas tādas bāžas, to eksports. Runājot par uh, kvalitātu un iepakojumu, kvalitāti ziņā, kāds tas ir, tāpat es arī par mārketingu un tirzniecību. Es domāju, ka šie Moldovas āboli, kur Itālijā, Francijā tiktu uh, kvalificēti kā industriāli jābūt, ka diez vai tie, nu tā reāli spēs sacensties ar itāļu, beļģu vai franču Uh, galda āboliem, tā ka lielākā daļa šo ābolu droši vien aizies uz Rumānijas tirgu. Un uh, Rumānijas tirgus var uzņemt šīs uh, kvantitātes. Rumānijas ražošana uh, būs samazināsies par 22% ābolu bumbieru jomā, bet TIQ, par ko mēs runājam šobrīd, ir 8% no Rumānijas ražošanas. Tātad Rumānija pilnīgi mierīgi varētu absorbēt visu šo kvantitātu un vēl 14% paliek, lai iepirktu, teiksim, polijas ābolus. Ieņēmumu zaudējums Eiropas Savienībai principā būtu nulle šajā gadījumā, jo nav nekāda augļu dārzeņu, kas ienāk no Moldovas Eiropas Savienības tirgu un arī uh, kā es teicu, 0,1%, tas ir principā no mūsu visu augu un dārzeņu importu, kas nāk no šīs valsts. Tā tad, nu, principā tas ir nulles līmenis, tur nekādi ieņēma zaudējumi nav paredzami, kā es teicu. Tāpēc visā visumā esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, jo es domāju, ka te ir vairāk tāds tehnisks un mārketinga konteksts. Ja kāds kaut ko vairāk grib zināt, es, protams, atbildēšu, bet, kā es teicu, te nav nekāda uh, riska. Mēs varētu noteikti apstiprināt šo soli, un tas eh, katrā ziņā būtu ļoti liels eh, tāds palīdzīgs solis eh, Moldovai un attiecīgiem sektoram. Tā ka es tikai aicinu kolēģus pieņemt komisijas priekšlikumu bez kādiem grozījumiem. Reizēm uh, ir bailes, ka tur varētu būt kaut kas paslēpts, ietverts šajā grozījumā. Ir daži tehniski grozījumi attiecībā uz kodiem uh, regulā kas izriet no Eiropas Savienības uh, muitas kodeksa izmaiņām, kas notika pagājušā gadā. Tātad tur nekas, tur nepako nav jāsastraucas. Es esmu pārbaudījis, tur nekā slēpta nav, esmu dubult pārbaudījis. Tātad tiešām tur ir tādas mazas tehniskas korekcijas. Paldies. Sirsnieks, paldies. Tagad Vinklēr kungs. Chairman, thank you very much. Paldies priekšsādātā cienījamie kolēģi, paldies referentam par šo uh, stāstījumu. Tas bija ļoti tāds visaptvarošs. Un jāsaka, nekas daudz piebilstams tur nav. Kā tautas partijas ēnu references uh, pozitīvi vērtēja komisijas priekšlikumu uh, piešķirt šādas tirdzniecības preferences Moldovai. Mēs uh, diezgan bieži sadarbojamies ar uh, Moldovu Mums ir arī starptautiskās tirdzniecības komitejas sanāksmes, kur uh, mēs sadarbojamies ar šo valstu, bet izskatās, ka nedaudz tā kā um, atpaliekam. Mēs uh, runājam par Krieviju, runājam par Krievijas uzlikto embargo un par to, kādā veidā Eiropas Savienībai tad vajadzētu attiecīgi rēģēt. Esmu uh, lēpns, ka Inta komitejā, starptautiskās tirdzniecības komitejā, mēs ļoti aktīvi veicam šo sadarbību, nodrošinam šos sakarus, un tirdzniecība tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs, praktisks instruments, kā palīdzību mūsu kaimiņattiecības politikas partneriem. Runājot par konkrēto priekšlikumu, es domāju, ka referenta prezentācija bija tāda ļoti visaptveroša. Šīs preferences būtu attiecināmas retroaktīvi, sākot ar 1. augustu šogad, un, protams, tās arī iztecēs 2015. gada beigās, kad uh, Ehm, arī iztecējušies preferenciālo tarifu režīms ar Moldovu. Un es domāju, ka mēs šajā gadījumā uzņemamies politisko līdervadību. Un ja mēs eh, ātri apstiprināsim šos failus, šos dokumentus, kuriem arī ļoti svarīgs politisks saturs, tad domāju, ka jā, pilnībā var piekrist eh, Eh, referenta eh, teiktiem, ka mums kā Eiropas parlamentam vajadzētu apstiprināt šo komisijas priekšlikumu bez kādiem grozījumiem. Lielas paldies! Sirsnieks, paldies! Eh, Zādila kungs un Rēna kungs nav. Nākošais Šalds kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu pateikties referentam par uh, ļoti skaidro un koncentrēto ziņojumu prezentāciju, piekrītu viņa pieejai un domāju, ka šeit mums vajadzētu arī bez grozījumiem piekrist šim ziņojumam. Neliela piezīme. Vinklerkungs tikko teica, ka mēs runājam arī par attiecībām ar Krievijas federāciju un attiecībām starp Krievijas federāciju un Moldovas republiku. Jā, mums, protams, jāraugās uz visu uh, komplekso tirdzniecības attiecību kopumu, un es gribētu eh, teikt, ka ja mēs tiešām runājam par tirdzniecības eh, um, nolīgumu, ka mēs nerunājam tikai par uh, precēm kā tādām, bet gan arī par jau pārstrādātām, nu, piemēram, Moldavijas, Moldavijas um, vīns jau sapildīts pudelēs uh, tiek uh, varētu atrast uh, Eiropas Savienības tirgūs ne tikai runājot par vīnogām un galdvinonām, respektīvi jārunā arī par to, kā lauksāmniecības izejas produkti no šīm valstīm tiek izmantot es iekšējā tirgū. Priekšsēdētājs, jā, patiesi pievienotās vērtības ķēdes jautājums ir jāskata. Ja Niks Žado arī nav zālē, tad uh, Lepens kundze lūdzu. Jā, noliekums nu, uh, par asociāciju starp ES un Moldovu uh, tiek pielietojams uh, jūs rakstu par to. Uh, jūsu ziņojumā, ka a, tieši tirdzniecības jautājumi netiek ietverti Moldovā valsts tuvinātās ES un a, varētu no tā starp līnijām lasīt, ka Moldova būs a, kādu dienu ES dalība valsts, vismaz to jūs cerat a, a, šajā jūsu sastādītajā garajā sarakstā. Krievija ievies ievieš sankcijas, atbildot pretējas e sankcijām, un E, neļauj ievest produktus. Un tagad jūs lūdzat palīdzēt ES, atļaujot ieviest ES ābolus, vīnogus un plūmus. Nu, tātad ES lauksaimnieki atļaus ieviest no Moldovas. Uh, uh, ābols, vīnogas un plūnes, bet situācija es valstīs pēc Krievijas embargo ir ļoti sarežģīta un arī pēc dažādu brīvotirdzniecības līgumu ieviešanas ir radījuši negodīgu konkurenci. Mūsu lauksaimnieki cietīs vēl vairāk, un jūs ne vārdu nesakat jūs ekspozē par viņu ciešanām, nevienu vārdu. Katru uh, dienu Francijā uh, lauksaimnieki, katras divas, uh, ik pa divām dienām viens lauksaimnieks izdara pašnāvību lauksaimniecībā, jo nevar vairs izdzīvot no sava darba. Ar šo jauno nolīgumu ar Moldovu jūs uh, vēl tikai sāsnat situāciju. Uh, Francijā bija liels streiks, lauksaimnieki streikoja pret cenu krišanos pēc Krievijas embargo uz lauksaimniecības precēm. Un arī to, ka nav iespējams Francijas preces izmantot Francijas skolās. Eiropas parlamenta deputāti, jūs cenšaties strādāt visas pasaules cilvēku labā, bet jūs neatbalstat pašu pilsoņus. Uh, cilvēki cieši no Krievijas embargo valstīs, bet jūs tas neskar. Pat ja viņi mirst, vienalga, ja a, turpina a, atvērtības politika par jebkuru cenu, tas nav ne mūsu, ne Moldovas interesēs, tā ir jūsu ideoloģija, un es pret to cīnos. Good, then, the... Jā, labi, tagad vārds komisijai. Luk Diviņkungs. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Paldies priekšsādātāji, labrīt cienējumiem deputāti. Divas lietas runājot par kontekstu. Man liekas, ka referents jau principā pateica visu, bet otrām kārtām pār šo priekšlikumu par saturu. Tātad tomēr daži vārdi par kontekstu sākumā. Jā, mēs redzam, ka eh, Krievija ir pieteikusi vairākas embargo un eh, ņemot vērā arī Lepenas kundzes teikto, tas nav reaģējot uz Eiropas Savienības embargo, bet tas jau tika pieteikts pirms, tātad attiecībā uz eh, Moldovu. Un jāsaka, ka pirmais embargo no Krievijas puses jau sākās 2013. gada septembrī pret Moldovas vīnu. Uh, Eh, tad, kad eh, tika runāts par brīvās tirdzniecības sarunām un to noslēgšanu ar Moldovu. Un pēc tam 5. jūlijā attiecībā uz pārstrādātiem gaļas produktiem, 21. jūlijā 2014. gadā eh, dažādiem kauliņa augļiem un 31. augustā 31. gadā notika beidzot. Tātad likvidēja preferenciāros talifus attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīgumu un uh, attiecināja, var sakot, šos aizliegumus, šos atņemt šos tarifus 60% uh, uh, eksportu uz Krieviju kopumā. Moldovā zaudējums bija 130 miljonu eiro dēļ visiem šiem aizliegumiem no Krievijas puses. Krievija īpaši ir vērsusies pret tiem produktiem, kuri masveidā tika eksportēti uz Krieviju, Un, protams, nav nepieciešams uzsvērt, kādas ir bijušas politiskās sekas tam um, vēlēšanu procesā Moldovā. Un tāpēc prezidents Lijankai lūdzis Barozo kungu 2017. gada jūlijā tālāk um, nodrošināt liberalizāciju. Un jā, referente uh, priekšlikumā ir runa par trīs produktiem, tātad par āboliem, galda vīnogām un plūmēm. Un beztarifu kvota eh, šiem tarifiem ļautu šiem produktiem eh, ienākt eh, Eiropas Savienības tirgu bez minimālās ieejas cenas. Un, protams, svarīgākais ir tas, ka šis pasākums būtu pagaidu pasākums un tas beigtos autonomā preferenču režīma beigās, kas arī iztek 2015. gada beigās. Vēl tikai piebildīšu, ka produkti un daudzumi uz kuriem tiek ierosināti šie pasākumi, šie apjomi tiešām ir ļoti mazi salīdzinot ar Eiropas Savienības ražošanas. Mēs runājam par 0,8% no Moldovas eh, ražošanas, runāt par āboliem, 1,4% plūvēm un 1,1% eh, galdu vīnogām. Tā tad mēs eh, uzskatām, ka tam nebūs tiešām nekāda ietekme uz Eiropas Savienības tirgu, bet tas savukārt ļoti palīdzēs Moldovas ražotājiem. Paldies! Herzlichen Dank un dann gebe ich nochmal. Sirsnīgs paldies. Tagad vēlreiz vārds referentam. Certains... Nu, tā tad es eh, atbildēšu uz pāris argumentiem franču valodā, lai uh, skaidrotu eh, Lepenas kundzei uh, situāciju. Nu, tā tad. Ja kāds. Uh, gūst labumu no uh, Francijas lauksaimnieku posta, tad tie nav Moldovas lauksaimnieki, kas uh, gūst labumu no. Cerams, ka šī uh, apstiprinātā dokumenta, par kur runāju. Es jau um, runāju, ka Rumānijas uh, ražošanas apjoms uh, um, saraka par 22%. Un šeit um, iet runa par 8% no Rumānijas uh, tirdzniecības uh, apjomu, un tomēr ir um, neliela statistikas atšķirība. 40 miljonu tonu ir 0,4% Eiropas uh, ražošanas apjoma, un uh, savukārt uh, brīvās tirdzniecības uh, līguma ietvaros uh, tas uh, ir 0,48%, bet tagad mēs runājam par 40 tūkstošiem tonu. Uh, un tie ir tādi autonomi pasākumi, par kuriem runājam. Runājot par kvalitāti, nu, ir skaidrs, ka šie produkti tiek um, vērtēti kā rūpniecisks izmantošanas uh, preces. Ja Francijā vai Itālijā viņi nekad nebūs uh, konkurences produktu Itālijā vai Francijā un likt vienlīdzības zīmes starp drāmu, kāda ir uh, Francijā ar konkurētspēju ar nelielu daudzumu, ko Rumānijas tirgus ap sarbēs, jo tur tiešām ir uh, ražošanas apjoma kritums, tas ir smieklīgi. Nu, vienkārši mēs redzam, kā uh, ir piemērs, kā tautas rūpes un raizes tiek izmantotas bez, be, bez jebkādas uh, atsaucas maksas un vienkārši negodīgi izmantots šis, uh, šis ļaužu posts. Jā, paldies. Paldies, tad diskusijas noslēdzam. Grozījumus var iesniegt līdz 11. novembrim, 2018. 3. decembrī mēs vēlreiz diskutēsim par grozījumiem un 4. decembrī balsosim. Balsošana plenārsēdē ir varbūt, ka vēl paredzēta decembrī, bet nu visdrīzāk janvārī 2015. gadā. Sirsnīgs paldies! Tagad turpināsim ar septīto punktu. Šeit runa iet par pasākumiem, kas ir uh, attiecināt attiecībā uz ES stabilizācijas un asociācijas procesu. Šeit konkrēti iet runa par šo pasākumu pārtraukšanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu. Šeit redzam, ka ir dažas problēmas. Ja jūs varētu izmantot šo jautājumu, lai diskutētu par situāciju Rietumbalkānos kopumā un pārdomāt par šo situāciju arī attiecībā uz tirdzniecību. tirdzniecību ES un arī Rietumbalkānu valstīm. Nu, tā tad dodu vārdu referentam Betīnī kungam. Cari colleghi, Dargie kolēģi, dargie komisijas pārstāvi Bosnijas Republikas vēstniekungs, šodien sākam diskutēt par um, regulu. Esmu referents šajā jautājumā, un mēs runājam par to, ka regulas uh, darbība tiek pārtraukta attiecībā uz um, Bosniju. Runa ir ko ļoti konkrēti par tirdzniecību. Es uh, ļoti uzmanīgi uh, uzklausīšu visu Inta deputātu viedokļus, un tāpat gribu arī runāt par tiem aspektiem, kurus komisija ir iesniegusi parlamentam. Mēs izmantosim visu mūsu kompetenci un uh, uzklausīsim dažādas, uh, dažādas viedokļus uh, un uzklausīsim arī viesnieku viedokli. Es piedāvāju sekojošu darbības plānu. Šodien pirmais, pirmā viedokļa apmaiņa 20. 21. janvārī mēs varētu komitejā diskutēt par regulas projektu un 28. janvārī līdz šim datumam būtu jāiesniedz grozījumi. Februārī mēs varētu vēlreiz diskutēt grozījumus un tad februārī mēs varētu balsot Inta komitejā par uh, tekstu. Plenārsēdē Strasbūrā tas būtu tas nākošais solis. Uh, Tad vēl pāris pārdomas, bet nu patiesi tāda tikai sākuma soļa. Es gribētu arī uh, formulēt dažas uh, atklātas un piesardzīgas jautājumas. Tie lēmumi, kas mums ir jāpieņem, ir tādi ļoti jūtīgi. Šeit runa iet par uh, valsti, kas ir strateģiski nozīmīgā reģionā, pēc uh, vairākām stratēģi, uh, traģēdijām tā meklē savu nāte, nākotnes ceļu un uh, raugās uz ES. Ietvers ir savādāks nekā reģionā. Bosnija ir atpalikusi atšķirīgā no citām valstīm. Problēmas ir ekonomikā, administrācijā, netika iz, īstenotas tās reformas, kas bija nepieciešams, lai iestātos ES. Ir um, neskaidra vadības situācija un īsti nav skaidrs, kas tad ir mūsu sarunu partneri. Bet tajā pašā laikā Komisārs Fūle un komisārs Hāns arī ir uh, apstiprinājuši, ka mēs aizvien vēl uh, Bosnijas uh, ceļu uz ES atbalstam. Mēs niedzam tiešus maksājumus, lai palīdzētu pēc plūdu traģēdijām. Tāpat arī esam pieņēmuši autonomus uh, lēmumus, uh, jo mums ir asimetrisks un preferenču sistēmas mūsu tirdzniecības attiecībās. No otras puses, 85% no Bosnijas iedzīvotājiem saka, ka vēlas iestāties ES. Diemžēl uh, viens strīdīgs jautājums ir starp ES un Bosniju ir jau bijuši trīs sarunu raundi, kas nav atrisinājuši šo eh, problēmu. Tas ir kompleks tehniski jautājumu kopums. Eh, Bosnija atsakās eh, pieņemt zināšanai, kā ar Horvātijas iestāšanos ES. izmaiņu kontingentos, kas ir ES e, noteikta. Un runa ir par tradicionālo tirdzniecību. Cits Balkānu valsts izmaiņas ir akceptējušas. Ja nebūs lēmuma, tad no 2016. gada janvāra preferences līgums pārstās darboties, un attiecībā uz citām Balkānu valstīm to vēlas turpināt līdz 2020. gadam. Komisija vērtē to tā, ka ja autonomija pasākumi tiks pārtraukti, tad eh, Bosnijas eh, zaudējums būs 2,4 miljoni gadā. Nu, tie tādi ļoti jūtīgi soļi. Tā ir valsts, kuru es vēlas pati atbalstīt. un vēlas atbalstīt ceļauzējus. It īpaši runa iet par to, ka parlamentam tiek iesniegt visbūtiskie argumenti, lai mēs varētu reaģēt. Un tajā pašā laikā jāpasaka, kāds kaitējums radīsies arī ES valstīm un Horvātijai. Otrakārt, kāds kaitējums būs Bosnijai, ja šī līguma darbības. Uh, darb, ne, tiks pārtraukts. Tiek runāts par to, ka 30 tūkstoši cilvēku zaudēs darbu šajā valstī. Un es aicinu visus intensīvi strādāt, zinot, ka mums ir uzlikta ļoti liela atbildība. Paldies, paldies referentam. Tad dodu vārdu komisijai. Luk Deviņīkungs. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, var izteikties īsi, jo referents jau ļoti labi detalizēti pastāstīja par priekšlikumu. Mēs tik tiešām runājam par priekšlikumu, kurš eh, paplašina autonomās preferences no, no 2015. līdz 2020. gadam. Viens punkts, ko arī vajadzētu paturēt prātā, atšķirībā no Uh, līdzīgu līgumu ar Ukrainu, kurš, uh, pateicoties ātrai parlamentu darbībai, tika apstiprināts 1. novembrī. Nav paredzēts uh, pārtraukt to cilvēku tiesību un tiesisku pārkāpumu gadījumos. Esam paredzējuši arī cilvēktiesību klauzulu 12.15.2009 regulā un ar šo klauzulu ļoti ātru darbību ir iespējams veikt, ja notiek uh, būtiski un tāda regulāra cilvēktiesību, demokrātiskumu un tiesiskumu pārkāpumu. Kā referents norādīja, Bosnija Hercegovina diemžēl nav pieņēmušas uh, esošā līguma adaptācijas ņemot vērā to, ka ir notikusi tāda tradicionālā preferenciālā tirzniecība starp Horvātiju un šo valsti, un uh, ir arī CEFTA, tātad Centrāla Eiropas brīvās tirzniecības uh, līgums, uh, uh, kurš bija noslēgts pirms Horvātijas iestājas jau 2013. gadā. Tātad mēs ierosinam, ka uh, Eiropas Savienībā Bosnijai Hercegovinai ir jāroda risinājums attiecībās tirzniecības uh, koncesijām. Uh, bet pretējā gadījumā tāda atbilstoši šai regulai šīs preferences tiks pārtraukt sākot ar 2016. gadu. Tikko kā tas līgums tiks parakstīts un noteikumi noteikti, atkal līgums stāsies spēkā. Mēs to nesaskatām kā sankciju, bet vairāk kā stimulu, lai nodrošinātu fundamentālo pamatprincipu ievērošanu. Tas nozīmē, ka tās preferences, ko mēs dodam vienpusēji autonom trešajām valstīm, tās neļauj uh, Eh, šīm valstīm izvēlēties, ar kurām dalību valstīm eh, tad eh, šī konkrētā valsts gribēs sadarboties un izvērst šādas preferenciālas attiecības. Tāpēc mēs ceram, ka Bosnija un Hercegovina ātri atsāks konstruktīvu sarunu procesu par pagaidu līguma darbību, un tad mēs ceram, ka tālāk vairs nebūs nekāda pārtraukuma šī preferenču režīma izmantošanā. Paldies! Um, Divīņi, Deviņa kungs, vai arī jūs varētu pateikt dažus vārdus par situāciju kopumā, kā tirzniecības starp Eiropas Savienību un citām uh, Rietumbalkānu valstīm, kādā attīstības posmā tā ir, kā tā attīstās? You, are you talking about uh, figures or? Jūs gribat dzirdēt skaitļus vai par preferencēm? Vispārīgu raksturojumu, kas uh, labi norisinās, kas funkcionē, jo bez Bosnijas un Hercegovinas jāzina arī, kas notiek blakus kaimiņu valstīs. have, uh... Mums ir tirniecība ar va vairākām no šīm valstīm. Bet nekas no tā nav, ne, nav iecerēts mainīt uh, preferencēs neko. Varbūt viens vai divi procenti no mūsu ārējās tirzniecības attiecas uz šīm valstīm. Man šobrīd nav nekas daudz jums, ko stāstīt, bet eh, ja jūs gribat informāciju par konkrētām valstīm, tad mēs to varam sagatavot par specifiskām problēmām, kas ir radušās, bet kopumā īpaši nopietnu problēmu nav. Uh, Paldies, tad lūdzu sagatavojiet nākamajai sanāksmei tādu informāciju, labāk sagatavojieties, lai mēs 21. un 22. datumā mazliet vairāk varam uzzināt par tirniecības sakariem ar šīm valstīm. Paldies! Tagad ēnu referenti Štīra kungs tautas partijas vārdā. Paldies, priekšēdētāji! Paldies arī referentam par ievadu informāciju. Es arī gribētu, tāpat kā jūs priekšādātāji, tādu vispārīgāku informāciju par specifisko situāciju Bosnijā, Hercegovinā. Un komisija pareizi norādīja Proti debates būtu jāsāk ar eh, to, ka regulāt, eh, regulas projekts eh, paredz paplašināt tirniecības preferences Rietumu Balkānu valstīm. Tas ir galvenais, kas ir jāuzsver. Un mūsu filosofija ir tāda, ka mēs gribam šīs valstis iesaistīt tirniecību preferenču sistēmā un pietuvināt tās Eiropas Savienībai. Uh, Horvātijai pievienojoties Eiropas Savienībai, dažas valsts, kas izmanto vai kas atrodas stabilizācijas procesā, tām arī ir jāpieņem SES e un, protams, jāņem, jāpild to noteikumi. Nevar būt arī tā, ka izvēlās tikai to, kas kādam īpaši patīk un mēs redzējām līdzīgas situācijas arī, uh, arī Horvātijas gadījumā, Slovenijā un Ungārijā. Šis stabilizācijas process uh, notika ar noteiktiem trūkumiem, un tagad, kad Horvātija ir kļuvusi par dalībvalsti, mēs redzam, kā arī citas valstis, kas ir šajā CE e, procesā, uh, uz viņām attiecās tieši tādi paši noteikumi. Un arī, arī Serbija, piemēram, bija radījusi grūtības, bet vienīgā, kas šobrīd ir palikusi tādā nu, neskaidrā situācijā, tā ir Bosnija Hercegovina. Un mums līdz ar to mēs iegūstam gadu laika, tāpat iestādēm ir uh, laiks sagatavoties un mēs varam, mums ir laiks arī pārunām, arī līdz uh, vēlēšanām, kas notiks Bosnijā, Hercegovinā, un tā ir bāze pārunām. Ņemot vērā tradicionālās tirniecības principu ar Horvātiju un pieņemot šādu pārejas tirniecības nolīgumu. Eiropas parlaments jau uh, ir paudis savu viedokli par progresu uh, rezolūciju. Progresu Bosnijā Hercegovinā tika pieņemta rezolūcija, un ar kolēģi no AFET komitejas mēs pie tā arī strādājām. Tā ka šī regula pilnībā atbilst Eiropas parlamenta pozīcijai, kāda tam ir jau kopš 2014. gada, runājot par eh, Bosnijas Hercegovinas progresu. Manuprāt, šādā, šā, šādi mums jāinterpretē iecerētie pasākumi. Tāpat es atbalstu arī to, ka vajadzīgas padziļinātas debates, kā tās piedāvāja referents. Paldies! EKR nav referenta, nav iecelts referents. Alde, Alirens, lūdzu, kolēģe, paldies! par, paldies referentam par izdarīto darbu, par, arī paldies kolēģiem par komentāriem. Manuprāt, svarīgi ir uh, mums atbalstīt komisijas priekšlikumu. Pārunām ir jāturpinās, tām ir jāatvēl pietiekami daudz laika, un tāpat ir svarīgi, lai Bosnija Hercegovina uh, saprastu, ka pārējais tirniecības nolīgumi paredz tehniskus pielāgojumus, un Bosnijai nevajadzētu nu, to interpretēt citādi. Arī citas valstis ir šim tehnisk, tehniskam procesam gājušas cauri. Un mēs nerunājam tikai par tirzniecības jautājumiem, mēs saskaramies ar virkni dažādu problēmu, kur vēl Bosnijai Hercegovinai ir nepieciešams jūtams progress, lai tā varētu integrēties vai tuvināties Eiropas Savienībai. Skaidrs, ka Bosnijas Hercegovinas eh, nodevas eh, attiecībā uz Horvātijas precēm neatbilst nosacījumiem. Un eh, tas nozīmē, ka arī Bosnijā Hercegovinā patērētājiem jāmaksā vairāk par produktiem, kas nāk no Horvātijas. Es atbalstu to viedokli, kas pauž cerību, ka risinājums tiks, tiks atrasts drīz un arī cilvēktiesību uh, attiecīgie panti ir jāiekļauj šajā uh, likumdošanas tekstā, jo tehniskās lietas tas nav viss. Eiropas Savienības uh, mērķis ir piesaistīt Eiropas Savienībai visas Rietumbalkānu valstis. Un tās ir jāstimulē, tās ir jāmudina sadarboties, uh, veidojot kopīgu Eiropas nākotni, un tām nevajadzētu ieslīgt uh, štā, to pagātnē, kurā tās ir cietušas no dažādām traumām un es ceru, ka mūsu padomus Bosnijas Hercegovinas valdība ņems vērā un pildīs arī to, kas rakstīts nolīgumos. Paldies! Goe arī nav iecelts ēnu referents. Zaļie Buhnera kungs. Jā, yeah. thank you, Mr. Paldies! Paldies arī referentam par viņa padarīto. Bez tā, kas jau tika teikts, mēs atbalstām šo vispārējo pieju, tādu aptverošu pieju. Uh, un jāskatās uz visu situāciju kopumā Rietumbalkānos. Viena, nu, viens no mūsu galvenajiem politikas elementiem ir cilvēku tiesību respektēšana gan politiskā, gan sociālā līmenī. Un cilvēku tiesību klauzula ir, tai obligāti ir jābūt un ir jāņem vērā arī situācija Rietumbalkānos. Balkānos tur varbūt pietrūkst šīs tradīcijas, proti respektēt cilvēku tiesības. Un bez tam es gribu arī jautāt referentam, vai ir kādas problēmas ar cilvēktiesību ievērošanu, vai ir kaut kas, kas dotu mums padomu, dotu mums iemeslu raizēties. Uh, Paldies! Vēlreiz lūkšu politiskās grupas sekojošo. Ja ēnu referenti runā referentu vietā, lūdzu informējiet mūs laikus, lai mēs to zinām, kad kuram dot vārdu. Burnera kungs zaļo vārdā. Paldies! Runāšu ļoti īsi. Galvenie punkti nosaukti. Mēs pievienojamies sākotnējam ziņojumam, domājam, ka tas ir ļoti labs un sakām par to lielu paldies. Paldies! Un EFDD arī nav iecēlus ēnu referentu. Citādi es arī nezinu ko teikt. Mēs ieglūdzām Bosnijas Hercegovinas vēstnieku Igoru Davidoviča kungu lai viņš varētu reaģēt uz priekšlikumu un varbūt piedāvāt risinājuma eh, priekšlikumus. Diemžēl viņš nav ieradies pie mums, tā ka nevaram saņemt viņa atzinumu. Unfortunately, he was not able to come, uh, so Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Tad uh, vēstnieks nevarēja ierasties, varbūt citu reizi. Nākamajās debatēs viņš būs klāt. Uh, datums jau ir zināms. 20. un 21. janvāris ir iecerēts. Uh, apspriedē 28. janvārs grozījumu iesniegšanai, un februārī būs arī galīgā balsošana komitejā un plenāra sēdē. Bet Tīnī kungs, lūdzu, vai jūs gribat ko teikt? Arī, ka sienu staties presi, un... Nē, man liekas, ka nu, viss tas, kas ir pateikts, ir ļoti skaidri arī dažādās frakcijas ir skaidri viedokli paudušas, bet mēs, protams, varam tādu ļoti atklātu diskusiju veidot, nosklausīt kolēģi viedokļus. Daži runātāji norādījusi to, ka viņi atbalstīs uh, mans izstrādāto ziņojumu. Paldies viņiem par cilvēktiesību jautājumu. Tas ir uh, vienīgais jautājums, kas tika uzdots, uh, un par to uh, gribu teikt sakojošo man nav radies iespējas, ka situācija ir tāda, ka būtu pārkāpums pret cilvēktiesībām kopumā. Jautājums, kas um, tiek uzdots, ir uh, tāds, nu, samērā sarežģīts un delikāts, jo runa iet par to, ka Cedičs Finčī, prezidenta amata kandidāts, nav varējis iesniegt uh, savu pieteikumu, nav varējis kandidēt uh, konstitucionālu apsvērumu dēļ. Šeit runa ir par trim grupām, tām grupām, kas var iesniegt savus kandidātus un kāds uh, cits ne. Un līdz ar to tiek pārkāptas ļoti nozīmīgas tiesības, nu, protams, tādas um, tiesības, kas demokrātiskā valstī ir jāiesno pilnā apjomā. Uh, Par šiem jautājumiem runājot, jāsaka, ka liekas, ka Bosnijā mm, attiecībā uz to mēs atsauc, atsaucamies, bet nu, runiet arī par kopējo konstitucionālo ietvaru un ne tikai par cilvēktiesību pārkāpumiem. Nu, vismaz es neko par to nezinu. Paldies, paldies par skaidrojumiem, un laika ietvers ir skaidrs. Vēlreiz lūdzu komisiju uz nākošo diskusiju uh, sagatavot informāciju par uh, tirdzniecību ar Rietumu Balkānu valstīm kopumā. Un vēlreiz arī ielūgums uh, vēstniekam pēc iespējas um, ierasties uh, diskusijās, jo mēs meklējam dialogu. Līdz ar to šo darba kārtības punktu noslēdzam un nākošais darba kārtības punkts numur 8. Nu, tā ir mūsu mīļākā tēma - eksporta kontrola par divējādu lietojumu preču eksportu. Jau pēdējā sasākumā mēs esam prasījuši pastāvošo likumdošanas pārskatīšana par divējādu lietojumu preču eksporta kontroli. Rezultāti ir bijuši dažādi. Mēs spējām ne tikai tehnisku piemērojumu likumdošanai panākt, bet arī politiski. Fokusējumu uz šīm precēm paplašināt, jo tieši arām par vasars ir skaidri parādījis, ka devējādi lietojumi preces eh, no Eiropas eh, eh, ir, izmantoja, ir izmantots, lai apspiest šo arābu pavasaru, un tas nākotnē nedrīkst nekad notikt, lai eksporta režīms tiktu organizēts tā, ka divējādi lietojumi preces var tikt izmantots, lai apspiestu cilvēku kustības citās valstīs. Tādēļ mums ir nepieciešama jauna likumdošana. Vecā komisija jau ir ilgi solījusi jaunu likumdošanu iesniegt, nekas līdz šim nav um, noticis. Politiskās grupas uh, ir prasējušas rezolūciju, lai īstenot spiedienu uz komisiju. Mums ir nepieciešama jauna likumdošana, it īpaši raugoties uz uh, augošo digitālo sistēmu ietekmi. Un man liekas, ka ir uh, nepieciešams, lai šeit būtu skaidri noteikumi, lai noteikumi būtu skaidri. Politiskās grupas uh, ir uh, vienojušās par rezolūciju, ir iesniegts pieteikums un rezolūcija. Dodu vārdu frakcijām. Fjellner kungs tautas partijas vārdā viņa nav zālē. Tad Vinkler kungs lūdzu. Uh, thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es gribētu ļoti skaidri norādīt, ka esmu uh, tikai, ka es lasu tikai Kristofera piezīmes, tā kā tas nebūs mans uh, personīgs devums, bet tā būs tautas partijas pozīcija par šo jautājumu. Tātad es uh, pārstāvēšu Kristofelu Fjernelu, nolasīšu viņa piezīmes. Šī gada sākumā uh, Ehm, bija pieņems lēmums par eksporta kontroli ehm, divēju lietojumu priekšmetiem, un ehm, tas bija iekļauts omnibus regulējumā. Pirms šī lēmuma eksporta kontrolas sistēma bija ļoti novecojusi, un tālāk papildu uzlabošana ir nepieciešama. Viens no jautājumiem bija kopīgs paziņojums un divi komisijas paziņojumi, kur skaidri norāda parlamenta bāžas attiecībā uz uh, kiberuzraudzības tehnoloģiju eksportu. Nepieciešama labāka konverģence eksporta kontrolas pasākumos un uh, labāks uh, konstatēšanas mehānisms un modernizācija divēju lietojumu kontrolas sistēmās. Mēs tagad gaidām komisiju, kad tā nāks klajā ar savu priekšlikumu, par uh, divveidu lietojumu preču eksporta kontrolas sistēmu. Un šis jautājums komisijai var dot iespēju pastāstīt un dot priekšstatu par to, ko mēs varam sagaidīt. Mr. Dual Use. Jā, paldies. Nu, tad uzreiz arī nākošais runātājs, Misters divējādi lietojumu preču uh, izmantošanai. Lešķīt kungs saka, nu, cik labi, ka šeit ir draugi. Paldies, priekšstādātāji kungs. Jā, nu divējādi lietojam preces, tas nav tikai tāds neliels hobijs manā, man pašām kļūst, bet es domāju, ka arī tāda nopietna problēma. Jau definīcija vien, kas ir divējādi lietojuma preces un kas ne, ir sarežģīta pēdējā laikā mēs esam sapratuši, ka tie ir ne tikai, tikai materiāli, bet arī, piemēram, programmatūra, uzraudzīšanas programmatūra, nu, piemēram, tas, kas jau tika pieminēts, lai arābu pavasara laikā aptvert un arī pēc tam arestēt cilvēks, kas saceļas. Šādas preces var tikt izmantotas militārajos militāriem mērķiem, ietekmēt cilvēkus, neievērot um, cilvēktiesības, un tās ir visas tās lietas, kas situāciju padara ļoti sarežģītu. Bez tam tam vēl pievienojas uh, klāt tas, ka ir dažāda likumdošana dalība valstīs. Tas nav ne tikai kopumā slikti, bet eh, tas rada arī ekonomisku nelīdzsvarot situāciju, un eh, tādēļ mēs pieņemam lēmumu vēlreiz eh, aicināt komisiju beidzot darboties. Es neesmu apmierināts ar to, ka viss ir tik ļoti ilgi. Uh, lietas tiek eksportētas ne, bez risinājuma, vai tās drīkst eksportēt vai nē. Tiek uh, eksportētas lietas, kas var radīt ļoti lielu kaitējumu, ja tās tiek ļaunprātīgi izmantotas. Un tas, ko dzirdam no komisijas puses, kas tas ir? Nekas. Es domāju, ka beidzot ir pienācis laiks reaģēt, un tādēļ trīs jautājumi, ko uzdevām, un es domāju, ka jautājumi ir ļoti labi, un gribu no komisijas uh, saņemt atbildi. Gribu zināt, kāda beidzot varam rēķināties ar to, ka komisija izteiks priekšlikumu par jaunu likumdošanu šajā jomā. Es domāju, ka ir pēdējais laiks. Paldies. Tagad Emma. Jā, hats. Labrīt, EKR grupai sākumā bija zināms bažas par šo tekstu, bet tas ir uzlabots un mūsu bažu jautājumi arī ir um, risināti par šo divējo lietojumu. Un mēs zinām, ka Šodien pieejamās tehnoloģijas, protams, dod mums liels ieguvums un iespējas, bet tāpat laikā rada liels potenciāls riskus, izmantojot šīs tehnoloģijas. Bet katrā ziņā es domāju, ka Šis ir ļoti noderīgs instruments, ir īpaši tām valstīm, kas nodrošina šāda veida uh, preces, un es domāju, ka tas mums palīdzēs cīnīties pret uh, šādām potenciālām problēmām, kas varētu izrietēt no tehnoloģiju neatbilstošas lietošanas, bet jāapzinās, ka mums nepieciešami tāda vienlīdzīga spēles noteikuma attiecībā uz šādu tehnoloģiju eksportu. Un lielākais vairums pielietojumu ir tādi ļoti likumīgi un pamatoti, tāpēc mums ir jānodrošina, jārūpējas, lai tik tiešām tas būtu tāds vienlīdzīgs spēles lauks visiem Eiropas Savienības eksportētājiem, protams, ņemot vērā arī mūsu starptautiskos partners. Tāpat jāpatur prātā, ka dalību valstīm ir jāspēj pašām aizsargāt savu drošību, arī tas ir svarīgs punkts. Bet pozitīvi vērtējam to, ka visas iesaistītās puses būs iesaistītas, ar tām konsultēsies, izstrādājot ietekmes novērtējumu. To mēs vērtējam pozitīvi. It sevišķi tik tehniskā sarežģītā jomā, kā divējāds lietojums, jo ir svarīgi, es domāju, konsultēties ar tehniskiem ekspertiem un nodrošināt, lai kontrols mehānisms tiktu paredzēts un lietots pareizā veidā. Thank you, Chair. Um... Marikie, paldies! Es gribētu pateikties pārējo grupu kolēģiem par sadarbību un kopīgu darbu pie teksta, kas tagad ir mūsu priekšā šim mutiskajam jautājumam. Jūs jau minējāt priekšsēdētāji, ka mēs esam ļoti fokusēti uz šo tēmu, un tas ir jāturpina, jo arī šobrīd joprojām tiek attīstīts izstrādāts tehnoloģijas, kurām varētu būt potenciāli ietekmi, kādu mēs nevēlētos, lai tām būtu. Un brīva šādu divēju lietojumu preču eksporta iespēja ļoti ietekmē cilvēku dzīvi dažādās valstīs. Bet mums ir jāņem vērā, kādā laikmetā mēs dzīvojam, un jāsaprot, ka dažas no šīm tehnoloģijām kā bumerangs var nākt atpakaļ, un tās var izmantot pret mūsu pašu kritiski svarīgo infrastruktūru un mūsu, pret mūsu strateģiskām interesēm. Ir preces vai lietas, eh, ko var izmantot, lai eh, pārtvertu eh, informāciju tiesību sargājušā sistēmā, un tām var būt pavisam cita ietekme, ja tās izmanto valsts, kurām nav nekāda tiesiskuma regulējuma. Un tāpēc ir svarīgi, lai eh, dalību valstis saprast, ka šī strateģiskā ietekme ir svarīga, ka eh, tiek eh, modernizēta šī sistēma, bet tāpat laikā Mūsu bāžas ir vairāk strateģiska rakstura, un mūsuprāt, tur vēl jautājumi, kas ir jārisina. Cilvēktiesību komponents, protams, tas ietilpst mūsu jautājumā. Mēs gribētu, lai komisija efektīvāk darbotos un nāktu klajā ar jaunāko informāciju un situācijas vērtējumu, kā Maklākrīns kundze arī norādīja, ir jānodrošina tāds vienlīdzīgs spēles laukums visā Eiropā pastāv risks, ka viss atkal ies uz uh, leju, jānodrošina, lai uzņēmumiem noteikumi būtu skaidri arī šāda informācija un lūgumu mēs saņemam no uzņēmumiem. Tāpat ir nepieciešams konstants kontakts ar tehniskiem ekspertiem par šo tehnoloģiju attīstību, un es jau iepriekš agrāk jau prasīju, lai notiktu izvērtēšana jau šādu produktu vai tehnoloģiju izstrādes uh, procesā, lai mēs jau būtu uh, pašā avangardā novērtējot to, kāda varētu būt šo tehnoloģiju ietekme, lai nebūtu tā, ka mēs skrienam pakaļ, mēs redzam tehnoloģijas, kuras jau brīvi tiek tirgots un kurām ir milzīga ietekme uz eh, cilvēku tiesībām un mūsu strateģiskām interesēm. Un uh, mēs nonākam situācijā, kad regulējums trūkst, principā regulējuma vakums. Un es nekad neprasītu, lai nodrošinām pārliecīgu regulējumu, bet mums ir jābūt pietiekami viediem un jātiek līdz laikam uh, šajā eksporta kontrolas ziņā. Es domāju, ka tā arī ir šī jautājuma galvenā doma, un to vajadzētu saskatīt kā tādu stimulu. Un aicinājumu Eiropas komisijai tiešām virzīties uz priekšu šajā dosijā. Jā, tik tiešām. Thank you, Mr. Chair. Um, this... Paldies, priekšsādātāji. Šie jautājumi tika noformāti sarunās ar vairākām grupām, un es gribētu pateikties visiem par sadarbību. Um, es gribētu runāt par eksante kontroli divveidu lietojumu preču eksportam, jo šādi, uh, šādas preces var būt brīstamas un var apdraudēt cilvēku tiesības tad, kad tās nonāk nepareizajās rokās. Tātad mums ir jāsaprot, jāapzinās, ko mēs nododam trešajām pusēm, un tas attiec ne tikai uz preču iegādi, ko var izmantot militāriem nolūkiem, bet ir runa arī par zināmām tehnoloģijām. Ņemot vērā šāda veida tirzniecības sensitīva raksturu, tad eh, divējā lietojuma preču eksporta vajadzētu izpētīt uh, ekspertiem un nevalstiskām organizācijām. Uh, uzņēmumi, kuriem ir uh, biznesa intereses, uh, viņiem nevajadzētu būt uh, izlemošai balsī, jo viņi ir iesaistīti šajās biznesa interesēs. Paldies, Franciska Kellere no zaļajiem ir man sarakstā, bet es neredzu viņu pašlaik. Burnera kungs? Nē. Un EFDD arī nav nevienu nominējis, nevienu iecēlis. Neredzu kādu, kas vēlētos runāt, došu vārdu komisijai. Askulīzes kungs. Thank you. And... Uh, Paldies. Ļoti priecājos, ka mūsu komunikē minētie punkti tikuši piefiksēti Eiropas parlamentā. Uh, mēs, protams, ņemam vērā jūsu raizes. Process ir garš un smags, tas nekas viegli te nenotiek. Mums ir konsultatīvā tāda komiteja, kurā strādās pot, eh, speciālisti. Mēs jūs informēsim par turpmāko, tiklīdz tas būs iespējams. Es īsti nesapratu, saka priekšēdētājs. Es domāju, ka jūs man pastāstīsiet cik tālu komisija ir sagatavojusies jaunās likumdošanas izstrādēji un kā jūs atbildēsiet uz trim jautājumiem? Yeah, uh, I can... Es varu jums pastāstīt par uh, jaunākajām debatēm. Tas bija industriāļa fórums uh, Briselē Tajā piedalījās gan ražotāju pārstāvji, gan e, dalību valstu eksperti. Un mēs skatījām šo mūsu komunikē vai paziņojumu, runājām par četrām e, prioritātēm un ievācām informāciju no ieinteresētajām pusēm. Protams, runa nebija tikai par tehniskām detaļām, runa ir arī par politiskiem jautājumiem. Uh, un nevienmēr ir uh, viegli identificēt prioritātes, bet uh, tuvākajā laikā, tiklīdz tas būs iespējams, dosim jums konkrētāku informāciju arī par kalendāro grafiku. Jā, es arī neesmu apmierināts ar šo atbildi. Uh, divas kolēģis piedāvāja priekšlikumus attiecībā uz saturu jaunajam likumprojektam. Pēc, vairāk, pēc vairākiem mēnešiem es īsti nesaprotu, kā jūs to domājat, Leiksfrīd Funks. Paldies! Es domāju, ka šī atbilde nav uh, pieņemama. Jauns kungs runāja divas minūtes un neko nepateica. Uh, Mēs gribam saņemt atbildes uz mūsu jautājumiem, un komisijas pārstāvis nav spējīgs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Tas ir smieklīgi. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju eh, sniegt vēl detalizētāku informāciju, bet jebkurā gadījumā gribu sniegt pārliecību eh, komitejas locekļiem, ka atbild uz jūsu jautājumu, eh, ko apstiprinās jūsu komiteja, kad mēs to sniegsim plenārsēdē. Tāda parasti ir bijusi prakse, eh, kādu līdz šim esam piekopuši. Tas, protams, nenozīmē, ka ka komisija nevar piedāvāt uh, dot atbildi, ko parlaments sagaida uz šo jautājumu, kas tiks uzdots plenārsēdē, bet jebkurā gadījumā gribu pateikt, ka uh, kolēģi ļoti intensīvi strādā, sagatavo likumdošanas priekšlikumu, un vairāki deputāti jau minēja, ka jautājumi ir ļoti delikāti, sensitīvi, tur nepieciešama tehniska analīze un ietekmes novērtējums. Mēs sagaidām, ka nākošā gadā tas tiks virzīts uz priekšu, bet tālāk detalizētāku informāciju sniegs Malmstrāms kundze komisāri tad, kad atbildēs uz mutisko jautājumu, kuru jūs gatavojaties šobrīd apstiprināt. Žorž, tu solltest wirklich in den, in den diplomatischen. Žorž, tev vajadzētu pāriet uz diplomātisko dienestu, jo tu ļoti tādā korektā formā prezentē lietas, kurām īsti nav tāda satura piepildījuma. Un mans ieteikums ir nākamajām debatēm labāk sagatavoties un tieši uz, sagatavoties, lai varētu atbildēt uz jautājumiem par saturu. Jo sagatavojot likumdošanu, mums šeit komitejā ir iespēja intensīvi apspriest visu, kas mūs interesē. Un diplomātiskās frāzes uh, Tas nav viss, ko mēs šeit gaidām. Mums ir jāspēj diskutēt par saturu. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts, numur 9. Okay. So, punkt 9. Devītais punkts. Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm. Godātie kolēģi, jūs noteikti esat dzirdējuši, ka Ekvadora vēlas pievienoties Kolumbijas Peru nolīgumam, līdz ar to līdzšinējā pieeja, proti veicināt reģionālo attīstību, nu, tā ir saskaņā ar šo ieceri. Jūlijā pārunas noslēdzās, un kā jūs zināt, pārunu vai šis pievienošanās process, protams, prasīs daudz laika. kolēģis arī strādāja ar Kolumbiju, Peru, arī toreiz tas prasīja daudz laika un procedūras, tehniskās nianses, uh, tad visam ir jāiziet cauri. Bet attiecībā uz Ekvadoru tas nozīmētu, ka 2015. gada 1. janvārī GSP plus noteikumi vairs nebūtu spēkā un rastos tāds kā vakums vai caurums. Un priekšlikums ir šāds pagarināt pašreizējos noteikumus, to darbību līdz Ekvadora pievienosies nolīgumam ar Kolumbiju un Peru. Mūsu Referents ir Helmuts Šolts, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Tā kā neesmu tomēr atbildīgais eh, par šo jautājumu, bet gribētu paskaidrot, ka jā, mēs sākam strādāt pie šī ļoti svarīgā regulējuma. kas ir gatavošanās tālākai īstenošanas fāzei, pirms tiks eh, ratificēts eh, līgums un pirms tas stāsies spēkā, bet, eh, kā jūs zinat, parlaments ir nolēms mainīt noteikums, tātad Eiropas Savienības ģenerālo preferen vispārējo preferenču sistēmu attiecībā uz valstīm ar zemākiem ieņēmumiem, un tās vairs nevarēs kvalificēties šī mehānisma izmantošanai. un valsts atkarībā no savas ekonomiskās attīstības principā saņems sodu no šī režīma izmaiņām par šo ekonomisko veiksmi vai panākumiem, un es domāju, ka tur ir nepieciešams mūsu atbalsts. Es zinu, ka daudzi no maniem kolēģiem iepriekšējā sasaukumā un iespējams arī šajā eh, sasaukumā nožēlo, ka ir notikusi šāda ietekme uz Ekvadoru. Bet Tāpat laikā viņi nevarēja vienoties, kā izvairīties no šādu kaitējumu nodarīšanas. Varbūt, ka dažiem kolēģiem jau tad bija skaidrs, ka jaunā situācija liks milzīgu spiedienu uz Ekvadoras valdību atteikties no savas pretestības pret šo vispārējo preferenču līgumu. Tāpat laikā, ka es pilnībā atzīstu un piekrītu un ņemu vērā uh, to, ka Ekvadora šobrīd ir eh, pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Lēmums joprojām ir pretrunīgs, bet eh, tas ir pašā valstī tāds. Un tieši tāpēc, ka Ekvadora arī notiek politisks debats un strīdi, bet eh, tā rezultātā komisija tagad ierosina regulu atbrīvot Ekvadoru no šī lēmuma un atjaunot šo preferenču režīmu GSP plus kā sagatavošanās pasākumu periodam, kad stāsies spēkā brīvās tirdzniecības līgums. Ekvadoras iedzīvotāju labā es kā referents atbalstu šo ierosināto regulējumu. Es tāpat arī aicinu visām politiskām grupām pēc iespējas ātrāk vienoties un panākt kopīgu pozīciju attiecībā uz šo regulu, lai varētu samazināt to laika periodu, uh, kurā Ekvadorai būs jātiek galā ar situāciju līdz šīs regulas stāšanās spēkā. Un katrs mēnesis bez šādas regulas, bez tās ietekmes, Ekvadora zaudē um, līdz 120 līdz 160 uh, miljoniem. Tātad tāda ir šī ietekme. Ņemot vērā šo laika spiedienu, vērā un ņemot vērā arī mūsu demokrātisko pienākumu darboties šajā situācijā. Esmu ticies jau ar ēnu referentiem, esmu izklāstījis savu pieeju attiecībā uz šo regulas priekšlikumu un uh, nākamnedēļ mums būs otrā sanāksme, meklēsim kaut kādu kompromisu un centīsimies panākt vienošanos par visiem jautājumiem. Manas ierosinātās izmaiņas šajā regulā ir pēc iespējas ierobežotas, minimālas, bet joprojām svarīgas no Eiropas parlamenta viedokļa. Pirmkārt, es iesaku uh, pieminēt uh, Ekvadoras tiesības Eh, izmantot drošības pasākums atbilstoši PTO eh, drošības pasākumu klauzulai. Un tā tad ir jārisina arī tās bažas, kas pastāv Ekvadorā, Ekvadoras sabiedrībā. Un otrām kārtām komisijai jāspie, jāsniedz eh, informāciju par Ekvadoru, kā tā pilda savas saistības, ko mēs sagaidām no jebkuras valsts, kas izmanto šīs tarifu preferences, GSP plus un citos ietvaros. Un Šķiet, ka komisija nevēlas pārāk apkrauties ar šādām ziņošanas prasībām, tāpēc es gribētu izdarīt grozījumu šai jau grozītajā regulā, ka mēs varētu pieņemt uh, tādu modernizētu atskaitīšanās vai ziņošanas sistēmu. Mēs saprotam, ka komisija negrib atsauci uz GSP regulu, lai nevarētu rasties problēmas PTO uh, priekšā attiecībā uz to, ka Ekvadorā tiek izvirzīti kādi īpaši apstākļi. Mm, tāpēc mēs apsveram grozījumus, lai nodrošinātu šo atbilstību. GSP regulē Bet parlamentam nevajadzētu atteikties no savas pozīcijas, jo tādā gadījumā mēs radītu nevajadzīgu precedentu. Mēs gribam saglabāt savas veto tiesības attiecībā uz jebkuru komisijas lēmumu pārtraukt tarifu preferences ar kādu partneru valsti. Un tāpēc es rekomendēju iebilst pret komisijas priekšlikumu, lai varētu pārtraukt uh, šīs regulas darbību ar īstenošanas aktu un vajadzētu to aizstāt ar deleģēto aktu. Tātad, uh, tas būtu pilnīgā, pilnīgi atbilstīgi tām normām, kādas mums ir GSP eh, regulā. Neaizmirsīsim, ka Eiropas importētāji arī ir lūguši, lai mēs eh, saglabājam visu šo procesu tādu prognozējumu. Un eh, arī Ekvadoras ražotāji negribētu saskarties ar kaut kādiem tarifiem un tarifu izmaiņām katru dienu citiem. Visbeidzot, Gribētu informēt par diviem tālākiem grozījumiem, kurus es varētu iesniegt. Tie attiecas uz sesto apsvērumu un 3b pantu. Mums vajadzētu svītrot vārdu mežas pasākumi. Un es gribētu uh, koriģēt šo tekstu redakciju un svītrošu which have been adopted no sava grozījuma. Vēlreiz, kolēģis, gribētu pateikties jums par sadarbību šajā dosijē un es aicinu turpināt darboties uh, ātri un rast risinājumu, kas ir gan Eiropas Savienības, gan Ekvadoras, gan Ekvadoras iedzīvotāju uh, labā. Un gaidīšu jūsu piezīmes un komentārus. Paldies! Dank, Herr Fizas! Paldies, Fizas kungs! Paldies, priekšēdētāji! Vispirms Paldies Šolca kungam par viņa izdarīto darbu. Mūsu sadarbība noritēja ļoti labi. Mēs kopā pievērsāmies šai tēmai. Mēs esam par, atbalstām šo regulas projektu, kas paplašinās uh, muitas noteikumu Uh, tarifu pielā, piemērošanas sistēmu un GSP plus paliks spēkā līdz nolīguma stāšanās spēkā dienai. Um, es domāju, ka uh, ir jādara viss iespējamais, lai nolīgums pēc iespējas ātrāk stātos spēkā. Arī komisijas priekšlikumi mums patīk, grozījumu priekšlikumu mums nebūs un kā sacīja Šalca kungs, Dažus no grozījumiem varam mierīgi atbalstīt, par citiem mazliet tā kā šaubāmies. Un es uh, pieminēšu tagad no 1 līdz 5, apsvērums 6, pants numur 3b. Te ir runa par drošības pasākumiem noteiktām precēm saskaņā ar Pasaules tirniecības organizācijas noteikumiem. Par to te ir stāsts, un Ekvadorai ir tiesības, noteiktas tiesības, kas, manuprāt, šeit ir vērts uzsvērt, bet mums nav nekādu problēmu pieņemt šos grozījumu priekšlikumus. Otrais, ceturtais un sestais, tas septītais un desmitais apsvērums un trešais pants. Uh, Tas ir atkal sakarā ar uh, vienu iepriekšējām regulām. Manuprāt, šeit ir tāda juridiska rakstura neskaidrības. Uh, šeit ir runa par vispārējo preferenču sistēmu, kas te ir iekļauti, bet pirms mēs balsojam par šiem, mums ir jābūt pārliecinātiem par to, ka solidaritātes uh, princips saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas uh, noteikumiem netiks apšaubīts. Tad ir punkts, kurā komisija runā par to, ka tiek kontrolēts, kā tiek izpildītas normas, uh, Tad ir 4., 7., 8., 9. un 10. grozījums. 10. varētu tikt grozīts, tāpat kā 4. Tātad grozījums attiec uz 4. pantu. Runa ir par eh, deleģētiem uh, tiesību aktiem kas ne, tie nevarētu būt, tad, eh, tad atšķirībā no komisijas priekšlikuma tie nebūtu īstenošanas akti. Uh, Tas ir diezgan sarežģīti uz laiku kaut ko pārtraukt vai apturēt. Tas ir saistīts arī ar APS regulas īstenošanu. Te ir runa par to, ka preferences nevar izmantot uz laiku, piemēram, šeit pusotru gadu, un tam ir ļoti konkrētas sekas. Tas nozīmē, ka uh, pašreizējā preferenču pārtraukšana tiek apšaubīta. Mums ir vajadzīga sistēma, kas darbojas ātrāk, kas ir elastīgāk attiecībā uz APS Un, ja es pareizi sapratu, tad būs atzinums arī no juridiskā dienas, cik lielā mērā mēs varam runāt par šo kā par deleģēto vai īstenošanas aktu. Varbūt mums vajadzētu sagaidīt juridiskā dienesta viedokli, bet citādi es eh, esmu gatavs atbildēt uz uh, jebkādiem jautājumiem, gatavs kompromisam sadarbībā ar referentiem un ēnu referentiem un ceru, ka mums viss labi izdosies strādājot ar šo regulu. Un tas ir arī Ekvadoras un Eiropas saimnības interesēs panākt vienošanos. Paldies! Tagad esmu ēnu referents sociāldemokrātu frakcijas vārdā mums ir trīs uzdevumi, kas saistās ar šo likumdošanas priekšlikumu. Viens no tiem ir proti, mēs gribam nodrošināt, lai GSP plus noteikumu uh, izbeigšanās un nolīguma uh, uzsāku, nolīguma stāšanos spēkā, lai starp šiem diviem uh, tomēr nerodas vakums, un pusotrs gads, manuprāt, šeit neder. Mums ir uh, jāpadomā par lielāku elastību, jo citādi mums pēc pusotra gada var gadīties, ka mēs esam tajā pašā situācijā, kur esam tagad, jo ratificēšana vēl varbūt nebūs izdarīta. Otrais uzdevums ir nodrošināt balstoties uz preferencēm, to, ka GSP plus apņemšanās joprojām ir spēkā un tiktu pildītas. Proti tas ir jānodrošina ar juridiskiem, tiesiskiem līdzekļiem. No vienas puses var teikt, ka GSP plus noteikumi joprojām ir spēkā un uzraudzība arī turpinās. Otrs ceļš būtu noteikt izmantot uh, līguma noteikumus Ekvadora, Kolumbija, Peru nolīgumā vai līgumā un izmantot šos noteikumus jau tādā pārejas vai sākuma fāzē. Es īsti nezinu, kā nodrošināt, lai tieši šī fundamentālā ilgtspējības prasība uh, um, lai tā nu, nestu augļus arī Ekvadorā. Un trešā, trešais uzdevums jautājums, kas saistās ar parlamenta, Eiropas parlamenta tiesībām. Runa mums nevajadzētu palēnināt likumdošanas procesu, bet tai pašā laikā ja deleģēti akti pārvēršas par īstenošanās aktiem, tad mēs ļaujam ierobežot mūsu tiesības un principiālu uh, iebildumu dēļ mums nevajadzētu atteikties no deleģētiem aktiem. Un mums tiešām, kā jūs teicāt, būs vajadzīgs atzinums no juridiskā dienesta Ceru, ka sekretariāts to nokārtos, un šeit ir jārīkojas bez īpašas kavēšanās. Tas man būtu sakāms, kā ēnu referendam. Tagad atkal vadīšu sēdi. Caradila kungs, ēnu referents. Nav pašlaik zālē, Marīkie, Aldes vārdā. Paldies! Paldies! Es runāšu Ramonu Tramozes vārdā, kurš būs ēnu referents, un uh, izteikšos pavisam īsi. Mēs esam par to, lai ātri uh, stātos uh, spēkā brīvās tirdzniecības uh, līgums, jo tas ir saistīts ar uh, Ekvadoras un Kolumbijas uh, FTA. Uh, A. Provizoriskā vienošanās starp Eiropas Savienību un Ekvadoru ir solis tālāk uz dziļāku integrāciju. Tas ir labs solis uz priekšu, un kaut gan Ekvadora ir mazs tirgus, tomēr pastāv Eiropas Savienības sektori, kuriem ir, zinām, iespēja izaugsmu saistībā ar šo valsti. Uh, Uh, vienpusēja tirzniecības preferenču pagarnāšana tiek ierosināta vēl pēc 14. gada līdz tirzniecības līgums stājas spēkā. Tas būtu iespējams un pozitīvs solis. Mums jānodrošina, lai mm, process, kā arī referents teica, netiktu nevajadzīgi kavēts. Mums ir jārīkojas ātri un tieši tāpēc aplūkosim iesniegtos grozījumus un ņemsim vērā, protams, arī juridisko dienas atzinumu jārūpējas arī par saskaņotību ar līdzīgiem tiesību aktiem. Mēs uzskatām, ka šis nolīgums palīdzēs Ekvadorai attīstīties un eh, FTA eh, varēs veicināt eh, stabils regulējošās vidas pastāvēšanu arī Eiropas Savienības uzņēmumiem. Dan. Bobs kungs arī nav zālē, tādēļ došu vārdu komisijai. Jorgensen kungs, jūs lūdzu. Thank you, uh, chairman, and, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. No mūsu puses uh, esam priecīgi par faktu, ka Eiropas parlaments ir uh, ātri virzījis šo failu uz priekšu. Mēs gaidam, gribam redzēt, kādi būs Uh, grozījuma priekšlikumi no Eiropas parlamenta. Un esam apņēmības pilni, konstruktīvi piedalīties procesā, lai panāktu šī jautājuma virzību caur likumdošanas procesu un lai jautājums uh, tiktu uh, pēc iespējas ātrāk risināts likumdevēju vidū. Un, protams, mēs arī esam gatavi. Ja būs nepieciešams veicināt kaut kādu darbu par jebkādiem pielāgojumiem, kā to likumdevēju uzskatīt par nepieciešamu. Tāpat laikā, raugoties uz priekšlikumu, ko esam iesnieguši, gan par deleģētajiem vai īstenošanas aktiem un ko mēs uh, ierosinam, uh, arī attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Tur ir argumentācija un iemesls mūsu darbībām, bet eh, katrā ziņā esam gatavi iesaistīties diskusijās par to, ja nepieciešams, bet šobrīd mēs eh, gaidam eh, jūsu grozījums un jūsu nostāju. Paldies! Dankeschön. Vielleicht nochmal Paldies. Varbūt vēl jautājums par uh, laika ietvaru. Jūs esat pārliecināti, ka uh, tas ir pietiekami? ir tīpaši zinot, kāda ir ratifikācijas situācija ar citiem. Uh, feel... Jā, šķiet, ka. Jā, mēs virzamies uz priekšu. Tad normāla procesa ietveros, kad ir paredzēts laiks uh, gan padomē, gan Eiropas parlamentam, tad uh, divi gadi būtu pietiekams laiks. Vajadzēja nedaudz vairāk kā divus gadus, lai noslēgtu sarunas ar Peru un Kolumbiju, lai tās stātos spēkā, bet uh, tur bija uh, tāds sarežģītāks uh, tīri juridiskais darbs un tekstu pārskatīšana nepieciešama. Mm, tur arī bija tādi fundamentāls dabas politiskie lēmumi, kas bija jāpieņem Eiropas parlamentā, un tāpat arī uh, Mm, bija īstenošanas eh, jautājumi par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm, un tas viss prasīja laiku padomē, un arī daži politiski apsvērumi prasīja laika Eiropas parlamentā. Nu, katrā ziņā mēs ceram, ka no tā mēs šoreiz varētu izvairīties, bet, nu, skatīsimies, kā darbs ies uz priekšu. Mums šķiet, ka mums vajadzētu būt pietiekam laikam. Gracias, prezidente. Āras kungs, paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi. Pirmkārt, gribu pateikties priekšsēdētājiem par jūsu laipniem vārdiem, par darbu, ko esam veikuši kopā pār šīm klauzulām nolīgumā ar uh, Peru un Kolumbiju, un otrām kārtām atbalstot uh, arī referenta un komisijas teikto par to, cik svarīgs ir šis ziņojums, lai izvairītos no situācijas, kad Ekvadoras Mm, eksportam vairs nebūs uh, tarifu izņēmumi pirms brīvā tirdzniecības uh, līguma stāšanās spēkā un līdz ar GSP plus sistēmas uh, veikšanos. Un vēl viena lieta, ko arī citi runātāji gan ir uzsvēruši, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tīri juridiski, lai nodrošinātu, ka šis līgums nekādā veidā nav pretrunā PTO principiem, un es domāju, ka referents un ēnu referenti noteikti uh, piestrādās un nodrošinās, lai šādas juridiski rakstura problēmas nerodās. Paldies, vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē, liekas, ka nē, tad dodu vārdu vēlreiz referentam. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies, paldies visiem kol kolēģiem, Un esmu daudz diskutējusi arī ar uh, dažādiem kolēģiem un dažādiem partneriem Ekvadorā. Gribu um, tagad atsaukties uz uh, četriem punktiem. Es biju uh, referents uh, ACA plus uh, dokumentā, tas bija tāds tā kā sākuma ietvars, kas pēc tam uh, tika pārņemts arī GSP plus uh, dokumentā. Mēs ļoti ilgi un izsmeļoši diskutējām Eiropas parlamentā, kur mēs uh, saglabājam uh, pad, uh, mūsu demokrātiskās likumdošanas tiesības, proti padomei un parlamentam dot iespēju noteikti lietas pārbaudīt un reaģēt tādēļ. Lai arī kādu iemeslu dēļ mēs uh, runājam par preferentu precēm un um, atsakamies no noteikumu ieviešanas, ka mēs tieši no šīm tiesībām atsakamies. Tādēļ es uh, lūdzu visus kolēģus uh, pārdomāt par jautājumu uh, ieviešanas vai delģētie akti vēlreiz izskatīt, un tādēļ es domāju, uh, Eh, ka tikšos arī ar ēnu eh, referentiem, lai sasniegtu vienošanos ar padomus eh, pozīciju, vienkārši lai uzzinātu, kāda ir padomus pozīcija, kāda pozīcija tā tagad pārstāv. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tad jārunā arī par termiņiem pēc tam. Otrs punkts, par ko gribu runāt, mēs jau esam izveidojuši monitoringa grupu, tā ir tikusies, kolēģiem jau bija iespēja nodarboties ar šo dosiju. Mēs ļoti apjomīgi esam diskutējuši par saturiem, kādēļ ir šis dokuments sastādīts, un starp laikā man ir bijusi iespēja tikties ar Ekvadoras Republikas tirdzniecības ministru. Tas notika pagājušajā nedēļā. Viņš arī norādīja uz to, ka tieši mazajiem un vidējiem uzņēmiem Ekvadorā, ievērojot uh, ekonomikas reālo situāciju, un šo spēkā stāšanos ES Peru un Kolumbijas līgumu apstākļi ir kļuvuši aizvien sarežģītāki, un tādēļ mums šai a, kontekstē arī jāredz, ka tas, par ko a, reāli, a, ka mēs vienojamies, tas reāli ietekmē ļoti daudz cilvēku dzīvi, kas strādā Ekvadorā. Brīvās tirdzniecības līguma noslēgšana starp Peru un tā zemi novad pie kā, ka 90% no uh, kreveša izvešanas apjomas šo reģionu ir uh, samazinājušies, ir uh, praktiski nenotiek šie, šis eksports 90% apmērā. Tas nozīmē, ka nu, mums ir jārēģē. Mēs esam ļoti atbildīgi um, diskutējuši par uh, savietojamību ar PTO. Tātad šeit vēl gribu teikt, jā, mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs PTO savietojamību ievērotu. Priecājos, ka varēšu sadarboties ar ēnu referentiem. Ceru, ka mēs ātri radīsim vienotu tekstu redakciju. Nu, protams, arī grozījumi tiks ietverti lai šajā ļoti eh, īsajā darba periodā mēs varētu realizēt šos noteikumus un regulējumu. Un ceru, ka mēs varēsim konstruktīvi sadarbojoties ar komisiju turpināt šo darbu. Paldies! Paldies! Sirsnīgs paldies! par um, apjomīgo atainojumu. Šādā izpratnē turpināsim darbu. Līdz ar to šis darba kārtības punkts izskatīts, līdz ar to slēdz mūsu sēdes pirmo daļu, bet saku, tā kā esam šodien tik ātri strādājuši, mēs varam uzreiz sākt ar, uh, respektīvi, 2011. sāksim koordinātoru tikšanos šeit, šajā uh, telpā. Paldies! Um, so it's, uh...